tie tiks uzskatīti par pieņemtiem, arī pieņem, šodien pieņemtās rezolūcijas tiks attiecīgi nosūtītas adresātiem. Um, esam pabeiguši darbu, plenāru sēdi noslēdzu, jauku nedēļas nogal visiem.